autorei Durāns kundzei ir divām minūtēm. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs uh, drīz svinēsim Kongo Demokrātiskās republikas uh, 50. No neatkarības gadskārtu. Tādēļ Eiropas parlamentam patiešām vajadzēja izteikties par Floriberta Čeheizbahizīra nābi. Viņš bija cilvēku tiesību organizācijas uh, eh, uh, eh, balss bez balsa izpildirektors, un 2. jūnijā viņš tika atrasts nogalināts savā automašīnā. E, automašīnas vadītājs joprojām nav atrasts. Mums ir jāuzdod jautājumu, kādēļ viņš bija nogalināts, kas viņu nogalināja. Tādēļ vajadzētu parūpēties par e, neatkarīgu un caurskatāmu e, izmeklēšanas komisiju šī komisija varētu iegūt vairāk informācijas par šo slepkavību un varbūt varētu liet arī gaismu uz šoferu pašreizējo atrašanās vietu. Pašreizējā cilvēktiesība situācija KDR ir eh, ļoti nopietna. Arī 2005. gadā tika nogalināts viens no cilvēktiesību aktīvistiem un, protams, arī žurnālisti joprojām tiek apspiesti. Mums noteikti vajadzētu atrast noziedzniekus, eh, slepkavas un viņiem ir jāstājas uh, Uh, tiesas priekšā, gan saskaņā ar KDR, uh, gan arī starptautiskajām tiesībām. Un ir jāvēršas pret nesodāmību šie uh, slepkavas, eh, kas vajā uh, cilvēktiesība aktīvists un žurnālists, nedrīkst palikt nesodīti. Mums ir jārunā arī par ANO uh, lēmumu, par ANO rezolūciju, kas pieprasa, lai Eiropas Savienība pievērš vairāk uzmanības notiekošiem KDR, tad, kad tika noslēgts Kotonu nolīgums, jo arī KDR, KDR Kongo Demokrātiskā republika ir parakstījuši šo līgumu. Un atcerēsimies, kas notika arī. Uh, eh, 88. gadā toreiz eh, tika runāts par ANO rezolūciju, un eh, ANO rezolūcija nosaka, ka ir jāizstāv cilvēku tiesību aktīvisti. Tad, kad mēs dosimies svinēt 50. Uh, neatkarības gadskārt, mums ir jārunā arī par šiem jautājumiem. Paldies, un tagad kāds Marek kungs uz vienu minūtu. Wczoraj mówiliśmy na tej sali o... Paldies, dāmas un kungi. Vakardien mēs diskutējām par cilvēku tiesību aizstāvību tādā vispārīgākā griezumā. Šodien mēs runājam par ļoti konkrētu gadījumu. Bahizīras kungs nomira tādēļ, ka viņš cīnījās par cilvēku tiesību ievērošanu savā valstī. Viss, visi fakti liecina par to, ka viņš tika nogalināts savu aktivitāšu dēļ. Mums ir jāredz noziedznieku sejas. Mēs zinām vienu faktu, ka viņu mērķi, slepkava mērķi, ir pretrunā ar mūsu mērķiem. Cilvēktiesību aktīvisti tiek nogalināti, jo viņi pievērš sabiedrības uzmanību dažādām kliedzošām netaisnībām. Un, protams, viņi arī apdraud eh, tu, va, va, valdības eh, ļaunprātīgo varas izmantošanu. Eh, noziedznieki ir eh, jānostāda taisnas tiesas priekšā, mums ir nepieciešama taisnīga tiesa un neatkarīga izmeklēšana. Paldies, Gatsmarik kungam turpin priekšsēdētājs. Tagad uzstāsies Veržjā kundze uz pusotru minūtu lūdzu. Eh, l'assassinat de, Floride, de Floribert Chebaya Baliziri, Foriberta Bahizīras nogalināšana Viņš vadīja organizāciju Boā San Boā, un e, viņš tika izsaukt uz policijas iecirkni un e, vairs mājās nekad neatgriezās. E, viņa mašīnas vadītājs joprojām ir pazudis. Un Šibājas kunga ģimenei pat nav piekļuvis viņa mirstīgajām atl atliekām. KDR regulāri ir vērojami cilvēku tiesību pārkāpumi, un Bahiziras kungs par tiem nenogurstoši informēja sabiedrību. Žurnālisti, aktīvisti, advokāti tiek arestēti, spīdzināti un nogalināti šajā valstī. Paskals un Gulu arī ir viens no uh, upuriem. Kibēmbī kungs un viņas sieva arī tika nogalināti 2007. gadā, Namu Džimbo kungs 2008. gadā. Tie ir tikai daži vārdi daudzo upuru vidū. Tagad valsts ir izvirzījusi augstā amatā Boskonu Tagandu un viņš vada armiju. Uh, bet eh, situācija valstī turpina pasliktināties. Īsnībā tā atrodas uz uh, pilsoņu kara sliekšņa. Bērni tiek rekrutēti armijā, uh, sievietes tiek izvarotas, notiek slepkavības un Eiropas Savienības vienošanās eh, ņem vērā arī Katanu nolīgumu, ko ir parakstījis KDR. Īsnībā KDR vienkārši nekaunīgi kājām bradā cilvēktiesības priekšsēdētāja kungs, man šķiet, man ir divas minūtes. Nē, jums ir pusotra minūte, priekšsēdētājs pārtrauc veržjā kundzi kura strīdās un apgalvo, ka viņai ir divas minūtes. Priekšsēdētāji jums ir pusotra minūte, un tagad jau jūs runājāt minūtu un 57 sekundes, un tā nav pirmā reize. Es esmu ļoti dāsns, bet, nu, es nevaru pieļaut. Lūdzu, ļaujiet man izteikties. Tātad kolēģiem nevajadzētu vienkārši atņemt citiem kolēģiem runāšanas laiku pašiem uzstājoties ilgāk. Nebūs iespējams jums ilgāk runāt. Hākas kundze, lūdzu, tagad. panie przewodniczący! szanowni państwo! paldies priekšsēdētāj kungs dāmas un kungi! autor es runāju kā viens no rezolūcijas līdzautoriem. za parę miesięcy novembrī mūsu parlamenta pārstāvji dosies uz Kongo Demokrātisko republiku, jo novembra mēnesī ir paredzēta nākamā Eiropas Savienības AKK asamblejas tikšanās. Kā mums vajadzētu izturēties, ko darīt, kad mēs raudzīsimies šo cilvēku mūsu uzņēmēju sejās, mēs nedrīkstēsim klusēt. Tas ir jautājums, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs. Cilvēku tiesību aizstāvība nevar būt tikai tukši vārdi. Un Eh, tam uh, nav jākļūst par kaut ko tādu, ko pasakām automātiski nepadomājot par to nemirkli. Daudz cilvēku joprojām zaudē dzīvības, aizstāvot cilvēku tiesības, un Eiropas parlamentam vajadzētu tapt skaļākam šajā kontekstā. Paldies Čarnecka kungam. Uh, es jūs no sākuma nosaucu par šāks kundz, bet tagad viņi izteiksies uz divām minūtēm, lūdzu. Šāks kundze? Šķiet, viņas nav zālē. Uh, Tagad uh, uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā, jo autori jau izteicās uh, Poselta kungs divas minūtes priekšsēdētāji. Bahizīras kungs un viņa liktenis, diemžēl, nav tāds atsevišķs gadījums. Tā ir tikai aizberga redzamā daļa. Eh, to mēs redzam nevien KDR, bet visā Āfrikā kopumā. KDR ir ļoti interesanta valsts. Īstenībā eh, viņiem piedarošie resursi un eh, rūda varētu padarīt bagātu visu kontinentu. Ar tur esošo enerģiju varētu nodrošināt visu kontinentu. Uh, bet viņi joprojām nevar uh, nodrošināt stabilitātu un demokrātiju. Tieši pretēji, uh, Kongo ir milzīgs destabilizācijas. Uh, paraugs un um, nestabilitāte tiek nevien eksportēta no Kongo, bet tiek uh, arī importēta uz citām valstīm. Mums jāpadomā par uh, tiesisks valsts principiem, par miera principiem. Uh, tas ir jāiedzīvina Kongo, jo tieši Kongo ļoti daudz lēmumu tiek pieņemta attiecībā uz Āfrikas likteni, un mums par to noteikti ir jārunā, kad notiks nākamā konference. Paldies, tagad vārds Kretūkundzei. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlējos nosodīt šo briesmīgo noziegumu, kas tika veikt pret vienu no cēlākajiem demokrātijas un cilvēku tiesību aizstāvjiem. Viņš vadīja nevalstisku organizāciju. Un e, tā saucās Boāsam e, Boātā tad e, balss, to balss, kam nepiedar balss. Bahiziras kungs eh, ļoti aktīvi aizstāvēja eh, cilvēku tiesības, viņš runāja par korupciju armijā un viņš mira vārdarbīgā nāvē. Īstenībā tas, ka šie cilvēki tiek nogalināti, ļoti labi atspoguļo kopīgo situāciju, kādēļ tur ir brutāls aizturēšanas, cilvēki tiek sodīti ar nāvi un spīdzināti. Tādēļ Eiropas Savienībai vajadzētu uh, pieprasīt, lai Kongo varas iestādes veids neatkarīgu, caurskatāmu un bezparteisku izmeklēšanu. Ir jācīnās pret joprojām pastāvošo nesodāmību, cilvēku tiesību bradāšanu ar kājām un jāņem vērā, ka Ja valstī sāks plosīties uh, pilsoņu karš, tad uh, slepkavošana pieņemsies apmēros un pieņemsies apmēros arī neskaitāmās izvarošanas. Ano arī vajadzētu runāt skaļāk šajā kontekstā. Paldies Kretū kundzei un tagad Kovala kungs uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka tas, par ko mēs šodien apspriežam, apspriežamies, ir fakts, ka tad, kad Eiro, Āfrika mums prasa atbalstu un sadarbību, mēs cenšamies viņiem palīdzēt. Kas notiek šobrīd? ir konkrēti cilvēktiesību aizsardzības principi, kas ir jāievēro. Tāpat pastāv tieslietu noteikumi, kas ir jāievēro izmeklējot noziegumu. Un Kongo arī tie ir jāievēro. ANO rezolūcijā ir teikts, ka ir jāizveido neatkarīga izmeklēšanas komisija, kas izmeklēs šo briesmīgo noziegumu. Paldies, un tagad uzstāsies runātāji individuālā kārtībā vienu minūtu Kēlama kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Diemžēl šī slepkavība pirms 15 dienām nav tikai atsevišķa epizode Kongo mūsdienu vēsturē. Kā jau mūsu referenti teica, šī slepkavība norāda uz to, ka e, valstī trūkst atbildības. Slepkavības ar politiskiem motīviem turpina e, pieaugt skaitliski. E, tiek vajāti cilvēktiesību aktīvisti, politiskie oponenti, uh, Un uh, Kongo Demokrātiskajā republikā uh, smagu likteni cieši uh, eh, dažādi upuri un uh, noziegumu liecinieki. Mēs paužam dziļu nožēlu par notikušo un izsakām līdzjūtību Bahizīras kunga tuviniekiem. Mēs mudinām komisiju un padomi veikt spiedienu uz šiem noziedzniekiem, uz visu Kongo Demokrātisko republiku, lai viņi eh, cilvēktiesību aizstāvjiem nodrošinātu normālas eksistences iespējas un lai noziedznieks stātos tiesas priekšā. Tas arī ir jāgarantē. Paldies Kelam kungam. Un tagad vienu minūtu Korhols kundze lūdzu. On hyvä, että pystyimme nostamaan se Beijan tapauksen täysistuntomme näin. Paldies, priekšsēdētāji kungs, ir ļoti labi, ka mēs varējām šo jautājumu iekļaut darba kārtībā, um, jo bijām par to informēti visai neilgi pirms tam, tātad ļoti ātri mums izdevās to iekļaut darba kārtībā. Ir cilvēki, kas um, par savu pārliecību maksā ar savu dzīvību, iestādes viņus izseko vajā. Mums šādi cilvēki ir jāizsargā opozīcijas politiķi arī tiek vajāti, eh, tāpat žurnālisti eh, jūtas apdraudēti, šī tendence aizvien vairāk plešas plašumā, cilvēktiesība aizstāvoja opozīcijas politiķi un citi aktīvisti pēdējo gadu laikā ir tikuši nogalināti. Mums ir jāsaka skaidru un gaiši. Iestādēm ir jāatļauj neatkarīgai komisijai veikt mirstīgo atlieku autopsija un ir eh, jā jāveic neatkarīgas lepkavības izmeklēšana un ir jānoskaidro, kur tad gal galā ir palicis Bahizīras kungu šoferis. Un um, mums ir aktīvāk jāiesaistās šajā darbā un vajadzētu vesties priekšā uh, vainīgos prieckungs lūdzu. Paldies! Es arī gribēju paust līdzjūtību Bahizīra kunga radiniekiem un ģimenei. Viņa nāve tiešām bija traģēdija. Viņš bija ļoti respektēts cilvēktiesība aizstāvis Kongā, un šāda veida labkavība nav pieņemama, tā jānosoda ar visu spēku. Es domāju, ka mums ir vajadzīga pārskatām izmeklēšana šā gadījumā. Mums ir jāpārliecinās par to, kā norisinās slavni, kas pie tās vainīgs, un es domāju, ka šai kontekstā tāpēc mums vajadzētu darbā iesaistīt ANO. Jo viņiem taču ir ārkārtas referents īpaši šiem jautājumiem saistībā ar patvarīgu nāvisodu izpildi. Un viņi līdz ar to varētu iesaistīties šajā izmeklēšanā, kur, pār, kur parādās aizdoms, ka slepkavību varētu būt norganizējuši varas iestāžu pārstāvi. Pēdējos astoņos gados šāda veida notikumi ir eh, pieredzēti gana bieži. Mēs redzam, ka bieži vien tiek, no, tiek izdarīti atentāti pret eh, cilvēktiesību aizstāvjiem opozīcijas pārstāvjiem un pret šādu patvaļību ir jācīnās. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Predes kungam. Tālāk mēs pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Un Stēlers kundze ir pirmā. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties rezolūcijas sagatavotājiem. Domāju, ka Bahizīras slepkavība 2. jūnijā kas vadīja vairāk kā 15 organizācijas, kas cīnījās par cilvēktiesībām pieprasa neatkarību izmeklēšanu. Jā, jā, jāatcerās, ka viņš jau iepriekš brīdināja par atkārtiem draudiem, kas pret viņu tika izteikti. Un šeit 1. jūnijā, ja nemaldos, viņš, eh, tika, uze, viņ, viņš tika jau uzaicināts uz policijas iecirkni un izvaicāts, bet lūk, tikai otrajā viņa ķermenis tika atnests, atrasts pēc šī policijas iecirkņa apmeklējumu. Es tiešām ceru, ka tiks Eiropas Savienība izdarīs spiedienu uz neatkarīgas izmeklēšanas īstenošanu. Vienlaicīgi jāpārliecinās, ka tiek notiek nodrošināt drošība arī viņa ģimenei un tuviniekiem šajos konkrētajos apstākļos. Es gribētu jums atgādināt visiem, ka mēs ļoti daudz no savām cilvēktiesībām jau saprotam, bet, vi, bet šajā valstī tā tas nav, un tāpēc mums jārespektē viss, kas cīnās par tām Kongo Demokrātiskajā republikā. Paldies, Stēlers kundzei, saka priekšsēdētājs. Tie bija visi brīvā mikrofona ietvaros un tālāk došu vārdu. Neatvainojiet, Tanok kungs. Šajā valstī valda mil, ļoti īpatnēji cilvēki, cilvēki, kas ir gatavi slepkavot, lai aizstāvētu uh, savas intereses, tiek draudēts žurnālistiem, tie tiek arī reizēm nogalā, nogalināti. Un Bahizīras kungs slepkavība ir tikai pēdējā veselā virknē slepkavību, un viņi ir samaksājuši par savu pārliecību to galējo smagāko cenu ar savu dzīvību. Uh, Ilgtermiņā Eiropas Savienībai vajadzētu dubultot savus centienus, lai aizstāvētu cilvēku tiesības Kongo Demokrātiskajā republikā, jo šī patvaļība, kas tiek piedzīvota šai valstī un arī citās Āfrikas daļās, diemžēl reizēm ir novedusi, notiek tāpēc, ka ir nepieciešama kontrola, tiek, notiek cīņas par kontroli pār izēvielām, kas šajās valstīs pieejam. Tātad nevaram tikai skatīties uz šiem dimantiem, tātad uh, asins dimantiem, kā tie tiek saukti, bet jāstās arī uz cita veida minerālu vielām un izēvielām izrakteņiem, kas šajās valstīs e, iegūt, tā lai par šiem minerālu vielām nebūtu jāmaksā ar cilvēku dzīvībām. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad došu vārdu komisāram. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, komisija par Floribēra Šebēja Bakizīras nāvi uzzināja salīdzinoši nesen. Floribērs bija viens no vislabāk pazīstamajiem cilvēktiesību aizstāvjiem eh, Kongo Demokrātiskajā republikā, jeb KDR. Viņš vadīja vairākas nevalstiskas organizācijas. Komisija turpina darbu, tur, tur sadarbojās ar, šī, ar viņu un ar viņu vadītajām organizācijām. Viņa nāve pilnīgi noteikti ir šķiet saistīta ar varas iestāžu pārstāvju rīcību. Uh, saskaņā ar eh, visas šīs slepkavības rezultātā ir radusies ļoti spēcīga sabiedrības reakcija, ne tikai KDR, bet arī starptautiskajā sabiedrībā. Eiropas Savienība, tāpat kā virkne ar dalību valstu Eiropas Savienīgā un ANO, kā arī ASV, visas ir paudušas bažas un nosodījumu par šo slepkavību un aicinājuši īstenot neatkarību izmeklēšanu, kas ļaut noskaidrot eh, šajā slepkavībā vainīgos. Fakti ir atbilstīgi jāizmeklē un pie vainīgie jāsauc pie kārtības tiesas priekšā. Pre prezidents Kabili jau ir paudis vēlmi noskaidrot notikuma apstākļus Atsevišķi pārstāvi no policijas spēkiem jau ir arestēti, un Nacionālās policijas pār, uh, eh, ģenerālis arī ir aiz, šobrīd aizturējumā. Mēs ceram, ka notiks pilna sabiedrība un varēsim izmeklēt šo notikumu. Nīderlandes medicīnas komanda šobrīd uh, pēta apstākļus un pētīs arī uh, Eh, Bahizirs eh, noslapkavošanas apstākļus. Sākotnējā reakcija tiešām norāda uz to, ka varas iestādes saprot, ka nepieciešama neatkarīga izmeklēšana un pārskatām izmeklēšana šai slepkavībā. Eiropas Savienība tik un tā tomēr ļoti cieši sekos notikumiem un to attīstībā šai konkrētajā lietā kopā ar dalību valstīm un to pārstāvniecībām Kinšasā. Mēs vēlamies panākt straujus un konkrētus rezultātus vispārīgāk runājot, Eiropas Savienība augstu vērtētu to, ja KDR pastiprinās savu cīņu pret šādu patvaļību un izrīcībām. Eh, un Eiropas Savienība ir gatava KDR palīdzēt, lai tiktu aizstāvēt, aizsargāt cilvēku tiesības un tiesiskums šajā valstī. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs Dalīkungam. Līdz ar to debats par šo jautājumu ir noslēgts. Balsošana notiks pēc, pēc, debat, pēc šīm debatēm. Esam saņēmuši sešus rezolūciju priekšlikumus. no dažādām politiskajām grupām. Un, kā jau teicu, balsošana notiks pēc debatēm. Nākamais darba kārtības jautājums ir Nepāla. Došu uzreiz vārdu šī jautājuma iniciatoriem uz pusotru minūti.